vienojam ar deputātu status Eiropas parlamentā. Un tagad saskaņā ar darba kārtību mēs pāriem pie komisijas eh, paziņojumu mutiskā jautājuma komisija par mobilo telefonu lādētāju starp savienojamību. Es dodu uzreiz vārdu referentam Kapāto. Paldies, priekšsēdētāji. Temats, kas mūs interesē, ir manuprāt, pilnīgi acīmredzami skaidrs, ir 500 e, miljonu aptuveni mobilo telefonu Eiropā, kas šobrīd darbojas, un 30 dažādi lādētāju tipi. Un nav nekāda tehnisku būtiski iemesla, kas izskaidrotu šo, e, šo, šo daudzveidību. Ir runa pilnīgi skaidri par ieņēmumu avotu ražotājiem un uh, tiem, kuri e, iedzīvojas uz e, šiem izstrādājumiem. Tāpat arī nevar būt nekāda skaidrojuma par labapkārtēju videi, jo e, šeit ir pilnīgi skaidrs, ka tas e, ir tikai kaitējams patērētājiem un ap, apkārtēju videi, jo ik pāris gadus tiek izmest atkritumos pāris miljoni lādētāju. Iepriekš jau es, ir saņemta atbildi uz jautājumu, kurā mēs lūdzam veikt darbības, lai varētu šos instrumentus harmonizēt. Un tāpēc mēs esam šeit sēžzālē, lai uzdotu komisāram sakojuši jautājumu. Cik tālu tad darbs ir paveikts? E, iespējams pārdomas būtu piedāvāt autoregulējumu, tas nozīmē e, mobīlo telefonu lādētāju ražotāju varētu vienoties, lai noteiktu vienotu standartu un līdz ar to izbeigtu uh, pilnīgi absurdo šo praksi, kas ir kaitnieciska. Un es vēlos komisāram Ferhoiganam sacīt to, ka ražotāji varētu piešķirt garantijas pašregulējumam, tomēr ir nepieciešams izveidot kādu regulējumu šeit, un sniegtā atbildi nebija pietiekami, un izveidota ir Eh, regulējums eh, neatiektos tikai uz eh, mobilo telefonu lādētājiem, bet arī uz citiem digitālajiem aparātiem, digitālām iekārtām, kas rada tieši tās pašas problēmas. Un tas nozīmē, priekšsēdētājs kundzes, ka varētu noteikt, tikt noteikti standarti, kuri varētu tikt ieviesti kā pasaules mēroga standarti Šis, manuprāt, ir ārkārtīgi tehniski svarīgs jautājums Eiropas patērētājiem. Meine... Priekšādātāji, dāmas un kungi, deputāti. Es priecājos par to, ka var informēt Eiropas parlamentu, ka patiešām ir sasniegts progress, harmonizējot lādētājus mobiliem telefoniem Eiropā. Vispirms gribētu, kā pāta kungam, Mandes kungam, pateikt eh, paldies par viņu lielo ieguldījumu, ko viņi ir ieguldījuši lai risinātu šo problēmu, kas eh, pilsoņiem Eiropas Savienībā ir ikdienas realitāte. Es piekrītu tam, ka daudz ir eh, sudzējušies par to, ka uh, lādētā, ir notikusi lādētāja inflācija un uh, mobīlos telefonus vajadzētu nodrošināt uh, elektriski ar vienotu standartizētu lādētāju. Simtiem miljonu nederīgu lādētāju un adaptētāju Eiropā ir nebaidzīgi piesārņo vidi un uh, traucē patērētājiem. Kurš šodien nopērk jaunu mobilo telefonu, viņam jāpērk arī jauns lādētājs. Pat atšķirīgi modeļi, ko ražojuši vien tie paši ražotāji, pat tos nevar uzlādēt ar vien to pašu adaptētāju. Šī, šī jautājums nav nekas jauns, bet ir jāzina, ka mobilā telefona uzlādēšana nav nekāda tāda vienkārša uzlādēšana, bet tehniski tāda sarežģīta lieta. Pirms dažiem kādiem tehnika vēl nebija tik ļoti uh, attīstījusies, lai būtu iespējama pilnīga harmonizācija. Ir īpaši bija riska faktori. Uzlādējot mobilo telefonu, varēja tas pārkarst vai pat uzsprākt. Šie sarežģījumi jau pa šo laiku ir atrisināti. Nav nekādu tehnisku iemeslu vairāk, kas eh, runātu pretī un liktu šķēršļus harmonizācijai. Tādēļ esmu veicis konkrētus soļus, lai ierosinātu ražotājiem laist tirgu vienotu lādētāju, vienotu standarta lādētāju. Esmu pārliecināts, ka šis darbs tiks paveikts, bet mums kā Eiropas institūcijām ir jāpaliek pie šī darba, jāturpina tas, mēs nekādā gadījumā nedrīkstam izslēgt iespējamu likumu došanas priekšlikumu. Kā jūs zināt, tad arī tīkla operātori savā pēdējā tīkla, savā pēdējā kongresā Barcelonā paziņojuši, ka viņi pieņem, ka Kopš 2012. gada lielākā daļa no jaunajiem mobiliem telefoniem, kas tiek izmantoti, tie nāks tirgu ar vienotu standardizētu elektrisko lādētāju, un tas ir ļoti labi, bet ar to vien nepietiek. Komisija vēlas pilnīgu harmonizāciju, kas pamatotos uz vienotu standārtu un ražotāju piekrišanu un apliecinājumu, ka tā, ka tā to darīs. Komisija gaida no ražotājiem, ka būs tā, kaut kas tāds kā memorāns un ka tas tiks pieņemts no ražotāja puses līdz aprīļa beigām. Šis memorāns, to vajadzētu pieņemt lieliem ražotājiem, telekomunikācijas sabiedrībā, lai, lai būtu panāks tas, ka katrs lādētājs būtu spējīgs uzlādēt katru mobilo telefonu, un katrs mobilais telefons savukārt varētu tikt uzlādēts no katra lādētāja. Komisija nevilcināsies. Uh, izstrādāt likumdošanas priekšlikumu, ja ražotāji nevarēs panākt brīvprātīgu vienošanos. Es gaidu, lai arī tādiem uzlādēm kā digitāliem kametā, kamerām vai MP3 šī problēma atrasēsies automātiski, tad, kad mobilē telefoniem šī problēma tiks atrisināta. Ja tas tā nebūs, tad arī šajās jomās būs nepieciešama likumdošanas iejaukšanās. Komisijas mērķis arī turpmāk būs balstīties uz Eiropas parlamentu atbalstu, lai mēs varētu atrisināt kopā šo problēmu. Paldies! Un tagad mēs uzklausīsim runātājs, kas ir pietiekuši gar pārdā. Vispirms Eiropas eh, Tautas partija Eiropas demokrāta Rubikungs uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji. Paldies komisāram Ferhoigan kungam, dāmas un kungi. Šodien mēs eh, varam svinēt mobilo telefonu Eiropas dienu, jo kopā ar komisiju un padomi mēs šo eh, pieņemām regula, viesabunēšanas regulu, regulu esam pieņēmuši otro regulu, un ekonomiskajā un finansu krīzē tas ir ļoti labs risinājums, un mēs varam arī eh, panākuši izmaksu samazināšanas programmu uzlādētājiem, un pilsoņiem Eiropā, manuprāt, tas ir ļoti būtiski. La, par lādētājiem tur ir runa par to, ka, protams, ir šīs efektivitātes klases, ir, tur jābūt marķējumam. Tieši līdzīgi kā leduskapiem, kur e, patērētājs var redzēt, cik daudz patērē enerģijas lādētājs. Es domāju, ka arī svarīgi, lai tie varētu automātiski atslē, atslēgties, lai tas būtu jau likumdošanā paredzēts, ja e, šis aprāts ir uzlādēts, lai šis lādētājs automātiski varētu atslēgties. Manuprāt, ir arī svarīgi, ka mūsu normēšanas institūti, ka tiem ir jāsniedz instrukcija izstrādāt priekšlikumus, kas sniegtu iespēju attiecīgi rīkoties. Manuprāt, būtu svarīgs arī laika grafiks, kā to komisārs jau ir ieteicis, lai līdz aprīlim varētu tikt mēģināts panākt brīvprātīgu vienošanos. Un pēc tam paredzēt arī tehnisko likumdošanu. Protams, nav viegli no vienas puses mums ir uh, šis savienojums starp lādētāju un mobilo telefonu, es domāju, to ļoti labi var noteikt ar tehniskajiem standārtiem, uh, bet kā tas izskatīsies ar kontaktu eh, līgstu, nu, tā ir ļoti liela problēma, jo mēs zinām, ka, eh, ja Eiropas normēšanā šeit pastāv jau problēmas un šeit vajadzētu attīstīt priekšlikumus, tā nav problēma, kas pastāv tikai Eiropā, bet de facto tā ir problēma, kas ir visā pasaulē. Un varbūt arī šeit šīs starptautiskās normēšanas organizācijas ISO varētu iesaistīt, lai atrisināt. Uh, tādu risinājumu panākt, kas būtu visā pasaulē spēkā. Paldies! Paldies, sociālistu grupā Tīkaus kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāja, komisārkungs. Temats, kas mums nodarbina šodien, attiecas uz daudziem Eiropas Savienības patērētājiem. 2009. gads ir inovāciju un radošo darba gads. Ja tiks parakstīts eh, vienošanās protokols, brīvprātīgs vienošanās protokols starp ražotāķiem, tādā gadījumā tas būs solis uz priekšu harmonizācijas virzienā, bet eh, vispirms, manuprāt, ir nepieciešams uh, vienotas eh, tehniskās normas un ir svarīgi, lai Eiropas eh, institūcijas, kas strādā pie standartizācijas jautājumiem, tiktu šeit iesaistītas, ka, lai varētu veikt nepieciešamos pētījumus tirgū. Tāpat ir svarīgi veikt patērētāju sensibilizācijas kampaņu, jo nav pietiekami, ka tiek marķēti uh, E, mobīlie telefoni attiecībā uz enerģētisko efektivitāti. Ir svarīgi arī uzsākt klientu patērētāju informēšanas kampaņu, runājot par e, telefonu lādētāju tipiem. 2012. gads vairs nav tālu, un es domāju, ka, ja ražotāji veic investīcijas jaunu lādētāju tipos, tad E, paredzamie termiņi varēs tikt ievēroti. Tāpat es vēlos pieminēt to faktu, ka jau tirgu ir pieejami lādētāju veidi, kuri dod iespēju uzlādēt divus vai trīs atšķirīgus, atšķirīgu ražotāju, atšķirīgu marku mobilos telefonus vairāki mobilo telefonu tik, var tikt uzlādēti vienlaicīgi. Tādējādi mums ir vairāk jāiegulda pētījumus, kas varētu dot ļoti labus rezultātus, konkrēti runājot par komunikāciju un informātikas eh, nozari. Ir jau panākam, panākts pa, e, progress un arī septītā eh, pamatprogramma to apliecina, bet manuprāt, vēl nav pietiekami strādāts pie šīs jomas, un šis protokols ar ražotājiem ir solis uz priekšu, eh, un ir jāsagatavo arī kopienas norma šajā gar, eh, sakarā. Tālāk, eh, Manders grup, kungs Alde grupas vārdā. Komisāris, kolēgās. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi. Daudziem patērētājiem tas, protams, ir īpašs risinājums īpašam tematam. Ir runa par standartizāciju lādētājiem mobiliem telefoniem. Protams, šeit varbūt nevajadzētu valstī tik daudz iejaukties, bet šeit vajadzētu būt arī izvēles iespējām. Bet tagad patērētājiem nav nemaz izvēles iespējas. Tagad eh, patērētājs pērkot mobilo telefonu, saņems arī lādētāju automātiski, un, protams, ka tas var radīt arī neapmierinātību patērētājos. Pētījumi liecina, ka apmēram 300 miljonus eiro gadā tērē, no, ko nopērkot patērētāji, nopērk arī lādētājs līdzi. Tas nozīmē, protams, 300 miljoni eiro gadā. Tas piesārņo arī vidi. Un eh, šeit, eh, protams, ir jāpiemina arī tas, ka ļoti daudz enerģijas tiek patērēta veltīgi. Uh, jo šie lādētāji bieži vien ir arī pieslēgti elektrībai un arī tad patērē elektrību, kad nemaz ne, neuzlādē mobilos telefonus. Es gribētu izteikt pateicību komisāram par to, kā tas tagad eh, tiks noregulēts. Tas nozīmē, ka ļoti labi, ka viņš nav tik ļoti ielēdies uz ražotāju prasībām, bet šeit ir skaidri pateikts, jā, ja jūs to nedarīsiet, tad mēs eh, nāksim ar likumdošanas priekšlikumu. Uh, Es eh, kā liberāls, protams, esmu pret šādām ļoti lielām saistībām, bet no otras puses eh, šeit ir skaidri jāpasaka, ka ir jādara kaut kas, eh, kas sniegtu labumu no šiem visiem pasākumiem. Es domāju, ka komisāram šeit ir izdevies ļoti labs risinājums. Jā, 35 gadīgi gribētu um, uzlikt kādam cilvēkam par pienākumu, ko tas droši nepie kā nenovestu. Uh, Un droši vien, ka, ja tā, varbūt, ka to varētu panākt arī drīzāk ar labprātīgu risinājumu. E, varbūt, ka tā varētu izdarīt labāk nekā politika šeit sniegt kaut kāds vadošs norādes. Es domāju, pagaidām tas ir ļoti labs risinājums un domāju, ka gal galā izdosies nevis tikai standārtu lādētājiem izstrādāt, attīstīt, bet ka būs tas arī iespējams attiecībā uz citiem elektriskiem aparātiem. Uh, Jo, piemēram, ja kādā ģimene, ģimene brauc apmēram uz vienu nedēļu projām, tad kaut kur uz skapja ir kādi trīs duči lādētāji. Un, eh, protams, šeit var uzdot jautājumu, jā, vai kādam ir lādētājs, un tad parasti ir atbild, nē, es aizmirsu savu mājā. Un, protams, ir jābūt ir vienmēr tā, ka ir pareizais lādētājs līdz pareizajiem mobiliem telefonam. Kā jau es teicu, komisāri, jā, tiešām jums kompliments. Es ceru, ka jūs enerģiski rīkosieties, ja ražotāji nepiekratīs rīkoties brīvprātīgi šeit eh, vienmēr, protams, ir jātur drusku pātā, ka tā sev aiz muguras, ja gadījumā tā nebūs, bet esmu pārliecināts par to, ka jums tas izdosies. Ne pas, es neredzu ir zālē Nīblers kundzi, tādējādi mēs pāriem pie brīvā mikrofona procedūras, un um, Rībeka kungs vēl grib teikt dažus vārdus. Jā, tanki, fa. Paldies, priekšādātāji, skundze. Es gribētu komisāram Ferhoiganam uzdot vēl vienu jautājumu. Ir USB kontaktsavienojumi, kas ne tikai enerģiju var uh, eh, pārnes, bet arī datus. Varbūt tas būtu ir alternatīvs risinājums. Monsieur le commissaire. Komisārkungs. Priekšādētāji, dāmas un kungi, Rubikungs, es jau to pierakstīju, tieši to, ka tikko gribēju arī teikt. Proti, ka es tādēļ esmu tik tāds uh, eh, atslābinājies šajā jautājumā, tik neustraukts, jo es domāju, mums nevajadzētu ražotājiem sarežģīt dzīvi, jo OSB standārts jau eksistē. Uh, un visi eksperti, kas strādā pie mums, viņi saka, jā, visiem standartiem to var izmantot attiecībos visiem aparātiem, kurus var turēt rokā, tā sakot. To nevar, piemēram, lieliem eh, datoriem un mobiliem telefoniem vienlaicīgi, bet visiem eh, aparātiem, kurus, eh, kurus tā sakot, ar roku apkalpo darbina roku, tas esi saprotami. Es domāju, tā ir atbilde tik augundzē, proti, ka tas standārs, pēc kuru jūs jautājāt, tas jau eksistē. Turklāt es vēl gribētu arī teikt, deputāts Konze, ka ir ļoti intensīvs darbs tiek veikts, kas attiecas uz jautājumu par elektrības patēriņu, lai šādi lādētāji nesā negatīvu vidi uz negatīva ietekma uz vidi, un šo jautājumu mēs runāsim vēlākais tād, kad mēs runāsim par direktīvas īstenošanu. Tās direktīvas, kurā ir runa par produktiem, kas patērē elektrību, un tur būs izstrādāts jauns priekšlikums. Pēdējais komentārs arī Rubika kunga virzienā. Ideja par automātisko atslēgšanu tā ir ļoti laba ideja. Tas neatiec tikai uz lādētājiem, bet uh, Tas ir arī temats, kas ir daudz tālējošāks, un komisija jau tagad strādā pie šī jautājuma un ziņos jums par rezultātiem. Paldies! Paldies, debats eh, ir pabeigtas, un tagad saskaņā ar darba kārtību mēs pāriem pietiekam otriem lasījumam sērlot Forda kopīga konsolēra instrukcija biometriskie identifikatori un vīzas pieprasījumi. Un uzreiz mēs dodam vārdu referentei uz četrām minūtēm. Vārds eh, Lutfordas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji!